vēlas eh, piedalīties šī jautājuma apspriešanās Boskurt kundze sekretariāts un es pati acīm redzot, tie tad ir ieradušies jau. Mēs apspriedīsim kriminālas sankcijas par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulēšanu, kur Boskurts kundze ir referente šim ziņojumam. 2003. gada tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva, neskaroties uz visaptarošu ietvaru izmantošanu, eh, tomēr nav sasniegusi mērķus pa, palielināt ie, ieguldītāju uzticēšanos, un līdz ar to komisija ie, ierosina eh, jaunu tirgus ietvaru direktīvu kriminālu sankcijām. Un arī uh, regulu attiecībā uz uh, iekšējās informācijas daudzprātīgu izmantošanu saskaņā ar 50. punktu. Mēs esam līdzatbildīgā komiteja kopā ar ITRI, bet, kā izskatās, pilnībā vēl neesam saskaņojuši informāciju priekšsēdētāju konferencē, tas vēl notiks, tikmēr, lai izvairītos no liekām debatēm. Komisijas priekšlikums ir prezentēts šajā komitejā 21. aprīlī, un šobrīd uzklaus, uzklausīsim Boskurs kundzi eh, kā referenti. Un komisiju varam informēt, ka 5. jūnijas 2012 ir grozījuma iesniegšanas termiņš Boskurs kundz lūdzu. Paldies! Tātad attiecībā uz šo priekšlikumu pašreizējās sankcijas, kas ir spēkā cīņai ar tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tiek uzskatīts par vājām sankcijām un neefektīvām. Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas eh, direktīva no 2003. gada nav sasniegusi mērķus palielināt ieguldītāju uzticēšanos eh, tirgumu. To jau priekšsarētājs sacīja. Tātad trūks šīs eh, ietekmes Tā rezultātā direktīva tiek neefektīvā veidā īstenot. Definīcija par uh, tirgus uh, manipulēšanu un eh, iekšējas informācijas ļaunprātīga izmantošana ievērojamā mērā atšķirās katrā no dalību valstīm. Šāda atšķirība traucē iekšējā tirgus darbībai, un katrā ziņā dod iespēju pārkāpējiem izvēlēties eh, jurisdikciju ar labāko definīciju. Pašreizēji ir ļoti svarīgi noteikt eh, atbilstošas sankcijas par šādiem pārkāpumiem, lai veicinātu cīņu ar tirgu ļaunprātīgu izmantošanu. Priekšlikums balstās uz e, eh, līgumu par Eiropas Savienības darbību 83.2 pāntu, kas ietver arī priekšlikumu par uh, eh, regulēju, par uh, sankcijām, uh, iekšējas informācijas ļaunprātīgi izmantošanai, un to ekon komiteja skatīs. Ir pirmkārt jānodrošina līdz ar to konsekvence starp abiem aktiem. Krimināla sankcijām ir jābūt saskaņotām, konsekventām, tāpat laikā saglabājot eh, juridiskās eh, noteiktības principus, pēc iespējas skaidrāk definējot šīs lietas, lai eh, cilvēkiem būtu pilnīgi skaidrs, ar kādām darbībām viņus var saukt par kriminālu atbildību. Līdz ar to es esmu iesniegus grozījums trešam un ceturtam pantam. Tāpat arī par to, E, pašā sankcijās ir jāatrod e, skaidrs apraksts par to, kas tiek pārkāps, nevis jāmeklē citos tiesību aktos, tāpat arī par tiesībām kriminālos procesos personām, e, kurām ir izvirzīta apsūdzība, tāpat arī nebesen idem princips, kas ir piemēros, lai nesodītu vienu personu atkārtot par vienu to pašu pārkāpumu, un secinājums par to, ka pašreizējais e, režīms e, ir pārāk vājš. Ir nepieciešams e, harmonizēt minimālās un maksimālās sankcijas. Ar to arī viss, ko vēlēju sacīt, un labprāt uzklausīšu komisijas un padomas viedokļu. Paldies, saka priekšsarētāji. Betkovska kungs tautas partijas vārdā. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es Sonikungu vārdā vēlos izteikties. Viņam, diemžēl, nebija iespējams šodien piedalīties šeit. Direktīva ievieš visaptarošu ietvaru attiecībā uz iekšējas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, tirgus manipulēšanu bet, eh, diemžēl, ar to nevarēja palielināt ieguldītāju uzticēšanos uz tirgumu, un tas lielā mērā bija saistīts ar to, ka sankcijas nebija pietiekami bargas. Pie tam daudzas dalību valstis diezgan atšķirīgi definēja to, par kādiem iekšējas informācijas izmantošanas gadījumiem ir piemērojama krimināla atbildība tā kā šiem pasākumiem ir pārobežu ietekme, tieši starptautiski bieži vien tie var noteikti ļaunprātīgi un negatīvi ietekmē iekšējā tirgus darbību. Un tas arī apdraud iekšējā tirgus funkcionēšanu kā tādu. Katrā ziņā situācija nenāk vieglo tas, ka nevar eh, saukt pie atbildības eh, pārkāpējs, un viņi vienkārši meklē visu Eh, pievilcīgākās sistēmas ar mazākiem sodiem. Tāpēc ir nepieciešams ieviest eh, pietiekam bargas sankcijas. Pašreizējām ietvaram pietrūkst atbilstošas sankcijas, līdz ar to ir tikai loģiski, ka mums ir vismaz minimālā līmenī jāharmonizē sankcijas un vismaz minimālai noteikumi jāievieš Uh, attiecībā uz iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Tam vajadzētu palielināt ieguldītāju uzticēšanos tirgumu un ieviest arī zinām stabilitāti finanšu tirgos. Kas attiecas uz iesniegtajiem grozījumiem, es uzskatu, ka būtu jānosaka uh, konkrēts cietumsodu ilgums, cik gadi cietumā, piemēram, būtu jāpavada par šādiem pārkāpumiem Un uh, ierobežot šo sodu ar diviem vai pieciem gadiem, manuprāt, nebūtu pietiekami laba ideja. Mēs uzskatām, ka krimināla sodiem būtu jābūt noteiktiem, bet nebūtu jāizvirza maksimālais ierobežojums uh, šādam potenciālam cietumsodam. Par dažādiem sodiem ir piemērojami, par dažādiem pārkāpumiem pie, piemērojami arī atšķirīgi sodi, un to vajadzētu atstāt dalību valsts ziņā. Tās valsts, kas līdz šim nav ieviesušas sankcijas, varēs ieviest atbilstošas sankcijas un krimināli sodīt šādu veidu pārkāpumus. Trešajam pāntam noteikti būtu vajadzīgs papildinājums. Tajā tiek runāts par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vajadzētu krimināli sodīt arī e, cilvēkus, kuri mēģina ierosināt, lai kāds cits vai sakūdīt, lai kāds cits izmantotu šādu iekšēju informāciju. Tā tad, tā ir kūdīšana uz noziegumu, arī tā būtu krimināli sodāma. Ja mēs to neizdarīsim, tad mūsu tiesiskajā sistēmā paliks šāds balts plankums kas eh, norādīs tikai uz to, ka sistēmai būs atkal kāda vājā vieta. Paldies! Izskatās, ka neviens šobrīd ne, papildus nevēlas izteikties. Aicināšu Šēders kundzi no Eiropas komisijas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos eh, pateikties Boskats eh, kundzei par viņas sagatavoto ziņojumu Es domāju, ka gan mēs, gan parlamenta eh, Libe komiteja vadās pēc vieniem tie pašiem mērķiem - izveidot pietiekam stingras sankcijas, lai nodrošinātu eh, viendabīgu tirgus funkcionēšanu. Es domāju, ka lielā mērā mūsu mērķi un centieni sakrīt. Liels paldies par jūsu konstruktīviem grozījumiem. Varbūt pāris piezīmes no mūsu puses. Šeit tik tiešām ir runa par konsekvences jautājumu, kā Boskots kundze to jau norādīja attiecībā uz regulu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un direktīvu par kriminālam sankcijām. Par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu mēs e, piekrītu, ka mums ir nepieciešams e, vēlreiz paskatīties definīciju aprakstus e, par šiem pārkāpumiem, lai tie būtu saskaņoti. Un mēs vēl turpināsim pie tā darbu Un katrā ziņā ar lielu interesi iepazīsimies ar jūsu grozījumiem, lai nodrošinātu to, kā abos tiesību aktos ir saskaņot šīs eh, daļas. Mazliet varbūt skaidrojums no komisijas puses par sankcijām. Mūsu priekšlikumā tik tiešām nav paredzēts ne minimālās, ne maksimālās sankcijas dažādiem iemeslu dēļ. Pirmkārt jau tā ir pirmā reize, kad Eiropas komisija balstoties uz 83. pantu otro punktu, nāk klājā ar priekšlikumu, eh, kas ir kaut kas jauns mums kriminālu tiesību ietvaros, tāpēc mēs izvēlējāmies tādu piesardzīgāku pieeju, lai priekšlikums gal galā būtu pieņemams. Un būtiskākais arguments eh, jau ir tas, ka mums pietrūkst eh, pilnvērtīgas kopainas par dalību valstu Eh, attiecīgo situāciju un kriminālu tiesību jomā, kas ļautu mums eh, pašiem jau iepriekš noteikt minimālos un maksimālos sodus. Eh, bet galu galā mēs uzskatām, ka rezultātā mums vajadzētu saskaņot ietver sankcijām. Tieši tādēļ mēs arī savā priekšlikumā esam uh, paredzējuši diezgan īsā laikā jau ziņot par šī tiesība akta īstenošanas gaitu, lai saprastu, kā dalību valsts to īsteno, e, it īpaši vēršot uzmanību sankcijām. Un pēdējais, Nibis in idem, astotajā grozījumā no Boskots kundzes tas ir pieminēts, protams, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka šeit ir jāievēro uh, e, pamat tiesības, bet mums jābūt arī ļoti piesardzīgiem, lai ne, nesajauktu šo atšķirību starp administratīvām sankcijām, kriminālu sankcijām un to, ka viena cilvēka nevar tiesāt divreiz par vienu pārkāpumu. Tā tad eh, tikai gadījumos, kad administratīvām sankcijām ir eh, soda eh, aspekts arī pievienots, eh, tad varētu runāt par eh, divām sodu sankcijām. Tā kā šeit varētu būt vēl nepieciešams turpināt diskusijas ar parlamentu un padomu par to, kā atrisināt tālāk šo jautājumu. Paldies! Paldies! Eh, es saprotu, ka Dionkungs arī ir ieradies un vēlas izteikties. Lūdzu! Paldies! Jāsaka, ka es vēl tik detalizēti nerunāšu. Bet eh, katrā ziņā to, ko mēs pieņēmām iepriekšējā plenāru sēdā par kriminālu tiesību Eiropas Savienības ietvaros, tad eh, bez konsekvences eh, nepieciešamības un saskaņotības nepieciešamības mums jābūt arī pārliecinātiem, ka vienīgais pareizais ceļš uz priekšu krimināla tiesību jomā ir tiešām pieturēties pie krimināla tiesību ietvaru un ka mēs e, redzēsim arī pierādījumus tam, ka ir nepieciešams e, šeit Eiropas līmenī krimināla tiesību aktu sagatavot. Man nav problēmas saistībā ar pašu priekšlikumu kā tādu. Tas ir nepieciešams, bet mums ir ļoti nopietni pret to jātiecās. Tad jautājums ir gan referentei, gan Eiropas komisijai. Kā tas tiek risināts? Kur es varu iepazīties ar kritērijiem, Eh, kas eh, pavisam nesen ir eh, pieņemta parlamentā un ka šajā gadījumā tie būtu ievēroti. Paldies, ja neviens cits kolēģis nevēlas šobrīd izteikties, dod atkal vārdu referentei, noslēgumu uzrunai lūdzu. Jā, paldies. U, vai padoms neko neteiks? Nē, saka priekšsarētāji, mani informēja, ka padome nevēlas izteikties. Tā kā vārds jums referentē. Paldies katrā ziņā par eh, komentāriem. Izteikšos eh, Nīderlandiešu valodā. Eh, Man īstenībā ir radušies divi jautājumi, uzklausot kolēģis. Kolēģim no ETP grupas gribu teikt, ka runājot par sankcijām, šeit pastāv viedokļu atšķirības. Ja mēs runājam par uh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvu, īstenībā problēma ir tāda, ka spēkā esošie likumi nedarbojas pietiekami labi. Ja mēs gribam vērsties pret tirgus manipulāciju, cilvēki ir e, ļoti aptērīgi un viņi ļoti labi atrod e, tādus neaizlāpītos caurumus likumdošanā un dodas uz to valsti, kur viņi šādas manipulācijas var veikt visvienkāršāk. Ja mēs runāsim par minimālajām normām, tad, protams, tas radīs problēmas, jo cilvēki, piemēram, vienmēr atradīs valsts, kur normas ir mazākas un kur viņiem nedraud tik bargs sods ja mēs domājam, ka kaut kas ir jāvie, jāievieš, protams, tas ir jādara, bet es nezinu, vai minimāla standarta ir pietiekami efektīvs risinājums. Man ir jautājums arī komisijai. Nebis en idem principu, proti, ka cilvēku par vienu un to pašu nodarījumu nedrīkst sodīt divreiz. Kāds, kas ir noziedzies uh, un veicis tirgus manipulāciju, protams, ir jāsoda, bet Ja komisija saka, mēs uh, piemērosim tikai administratīvās sankcijas, tad tas ir arī jāpamato. Citreiz varbūt var rēķināties ar kriminālu sankcijām. Kas tad īsti notiks? Es saprotu, ka vairumā gadījumu tomēr tiks piemērots krimināla sankcijas, bet varbūt, ka jūs varētu precizēt. Būt par to jums ļoti pateicīgi. Šķiet, tas bija viss. Paldies. Okay, well, um, given... Jā, tātad ņemot vērā, ka mums nav īpaši laika spiediens, tad es atļaušu šobrīd komisijai atbildēt uz jautājumu, bet izteikties uh, gana lakoniski. Gal galā tā nav mūsu vēlme uh, aizpildīt laiku līdz 6.30, bet gan tā vietā efektīvi strādāt. Komisija lūdzu atbildēt uz jautājumu, tad ejam tālāk pie norma, nākamā darba kārtības punkta. Jā, paldies, centīšos izteikties īsi Tātad tas atkal ir par astoto grozījumu un atšķirības starp administratīvām un kriminālu sankcijām. Pašreizējais eh, teksta formulējums, kā Boskots kundze to ierosina, kad ja ir piemērot administratīvās sankcijas, tad ir izslēgts eh, gadījums, eh, kad var tikt piemērot kriminālas sankcijas. Tā izriet no jūsu teksta Dalībvalstis nepastāv vispārēji harmonizēta praksa par to, kā tiek piemērots uh, administratīvās sankcijas un krimināla sankcijas. Tik tiešām ir atsevišķi dalību valstis, kur ir iespējams piemērot gan administratīvās, gan kriminālas sankcijas. Mēs saprotam pamatojumu, kādēļ šāds grozījums ir iesniegts, un esam gatavi uh, piestrādāt vēl pie uh, paša teksta, lai tas būtu pieņemamāks Bet lielā mērā, mērā tas tomēr eh, būs atkarīgs no dalību valsts nacionālām sistēmām, kā darbojas viņu administratīvās sankcijas un krimināla sankcijas. Bet būtu jābūt iespējams, ka var piemērot krimināla sankcijas pat, ja iepriekš ir uzliktas administratīvās sankcijas. Paldies! Paldies! Tad nonākam arī pie otrā un pēdējā darba kārtības punkta šodien. Paziņojums no komisijas eh, pa Eiropas parlamentam un padomēji par Schengen zonas darbību no 2011. gada 1. novembra līdz 12. gada 30. aprīlim. Tātad pusgada ziņojums par Schengen zonu da darbību. Saņēma informāciju, ka komisijas pārstāvis nav ieradies vēl. Viņi ir ceļā. Labi, tad īsts pārtraukums līdz ierodas komisijas pārstāvi. Um, colleagues, I, I think that... Uh, <laughs> Godātie kolēģi, šeit, man liekas, ir tikai kādi divi deputāti klāt. Tiešām ļoti skumja situācija mūsu komitejas sēdē. Koeļu kungs esot ceļā uz šajien, tad Pagaidīsim viņu, lūdzu vēl nedaudz paciesties. I always think it's a shame if we're so few and no, no decisions have to be taken because it... Mums nav jāpieņem nekādi lēmumi, diemžēl, bet eh, ja būtu jāpieņem lēmumi, tad tie daži, kas šeit ir klāt, būtu tādi ļoti spēcīgi un ietekmīgi cilvēki. Okay, colleagues, friends, now that everybody... Godātie kolēģi un draugi, visi, kas vēlas piedalīties šajās debatēs, tagad ir ieradušies. Paldies par pacietību tiem, kas gaidīja. Šīs ir pēdējais darba kārtības punkts, kas mums šodien jāizskata. Aicināšu Melindu Paiku no Eiropas komisijas izklāstīt šo jautājumu. Paldies! Labdien visiem! Man tiešām ir liels prieks ierasties šodien parlamentā un īsi jums pastāstīt par uh, pārskatu, ko 16. maijā pieņem Eiropas komisija. Tas ir pusgada ziņojums par Schengenas zonas darbību laika posmā no 2011. gada 1. novembra līdz 12. gada 30. aprīlim. Pārskats ir pieņemts angļu valodā. Es ceru, ka šonedēļ saņemsim tulkojumu visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās un deputāti tad varēs ar to iepazīties. Pavisam īsi paskaidrošu, kā tapis šis ziņojums un kas tajā ir iekšā. Paskaidrošu arī, kas tiks darīts tālāk. Arī prezidentūras pārstāvji uzstāsies un iepazīstinās mūs ar to, kā nākam ceturtdien pret šo ziņojumu izturēsies padomu. Mm, Schengen darbojas jau 26 gadus, šis ir 27. gads, sistēma darbojas labi, taču, kā mēs varam iedomāties, ir daudz un dažādas spriedzes un pārmaiņas, un kā jau jebkurām sistēmām, arī šī sistēma jāpārskata, lai nodrošinātu tās labu darbību. Septembrī mēs nācām klējā ar paziņojumu par Schengens pārvaldību, pār šīs zonas stiprināšanu bez iekšējām robežu kontrolēm. Mēs gribam stimbri, stiprināt šo pārvaldību ar trim lietām mm, div, ir divi tiesība akti, tātad e, grozītais izvērtēšanas mehānisms un Schengen robežu, Schengens robežu kodeks, par ko spriež Eiropas komisija. Pagājušā gada priekšlikumā un paziņojumā mēs izsakām arī priekšlikumu ik pēc sešiem mēnešiem pārbaudīt Schengens zonas veselību, tā teikt. Mēs to ierosinājām priekšlikumā tādēļ, lai padome un, komi, un Eiropas parlaments varētu regulāri kontrolēt Schengenu, tās sistēmu un tās iekšējo daļu miedarbību. Un tagad īsi pieskāršos pašam šim pusgada pārskatam. To gatavojot, mēs eh, domājam par pārskata aptvērumu Komisija bieži vien nāk klajā ar ziņojumiem par plašākām tēmām, tādām kā migrācija, piemēram, tikko ir tapis ikgadējais pārskats par migrāciju un patvērumu meklēšanu. Un šajā pārskatā mēs domājam, ka jārunā ir konkrēti par Schengenas zonas darbību, eh, bet jāpaturprātāk ir arī visi šie citi pārskati. Šajā Schengenas pārskatā runājam par vairākām lietām. Pirmkārt, par situāciju eh, Schengen zonas ārējās robežās. Šeit mēs runājam par to spriedzi, kādu izjūt šīs ārējās robežas un par īpaši delikātiem jautājumiem un zonām, ir tīpaši vidusjūras austrumu reģionā. Runājām par notikumiem trešajās valstīs, kas mums ir svarīgas, izvērtējām Eiropas Savienības iespējas atbalstīt dalību valstis ārējo robežu pārvaldībā. Eh, protams, esam gatavi uzklausīt parlamenta un padomes viedokli par to, vai ir pietiekami līdzsvarots finansējums, eh, kāda ir aģentūra loma un tā tālāk. Eh, mēs gaidām šo te Eiropas parlamenta viedokli. Otrā joma, kurai pieskaramies šajā pārskatā, ir migrācijas plūsmas un kustība Schengenas zonas iekšiena. Tēma ir ārkārtīgi aktuāla Šobrīd varam vērot dažādu operāciju rezultātus. Dažādas prezidentūras ir nākušas klajā ar dažādiem pasākumiem. Nesenākā no tām ir Dānijas prezidentūras um, rīcība un nākamā būs uh, Kipras prezidentūras pasākuma plāns un arī izvērtējums. Ne visas dalībvalsts ir piedalījušās šajos pasākumos. Mēs domājam, ja visas dalībvalsts piedalītos, tad mūsu rīcībā esošie dati par sekundārām migrācijas plūsmām, piemēram, būtu pilnīgāki. Tieši šāda veida informācija palīdzēs parlamentam un padomē pieņemt pamatotus lēmumus par vispiemērotāko rīcību dažādo problēmu apkarošanā. Trešā sadaļa šajā pārskatā ir veltīta Eh, Schengens akī ieviešanai un ievērošanai. Šeit mēs runājam par dažādiem pasākumiem, kurus mēs esam uzraudzījuši, proti, kā dalība valsts ir iestrādājuši savos tiesību aktos Schengens noteikums. Esam atbildējuši uz pilsēņu iesniegtajām sūdzībām, kas tiešām liecina par to, ka vēl pastāv problēmas ar akī ieviešanu. Jāsaka, ka saņemam diezgan daudz pilsoņu sūdzības, dažādu uzņēmumu sūdzības par tiem pasākumiem, ko dalību valstis veic. Tās var tikt uzskatītas par darbībām vai pasākumiem, kas ir pielīdzinām iekšējo robežu kontroli, iekšējās robežu kontrolas pasākumiem. Esam pieminējuši tās jomas, kur dalībvalsts ir izmantojuši Schengens robežu kodeksa pieļauto iespēju uh, uz ierobežot laiku ieviest robežu kontroli. Nu, piemēram, nesen Spānijā Eiropas centrālās bankas tikšanās laikā šādi pagaidu pasākumi tika ieviesti. Mēs zinām, ka bija ieviesti arī vīzu, uh, ieviest vīzu prasības, tad, kad notika futbola sacensības Polijā. Tālāk, papildus pasākumi vai tā sauktie sānu pasākumi, flanking measures. Šeit runa ir par Schengens informācijas sistēmu. Mēs uzskatām, ka tās darbība vēl vairākās jomās var uzlabot. E, SIS ir ārkārtīgi vērtīgs dalību valstu rokās esošs pasākumu kopums, un mēs esam runājuši ar dalību valstīm par to, kā efektīvāk varētu izmantot šo Schengens informācijas sistēmu un kā varētu vairāk paļauties uz to, ka visas dalību valstis pareizi izmanto šo te informācijas sistēmu. Bez tam ir arī tās augtās sirēnas biroji, kuru darbību varētu uzlabot. Tā ir papildus informāciju apstrādes sistēma, eh, kurā var smelties eh, robežu sārdzes dienesti, kam ir nepieciešama papildus informācija pārskatā mēs runājam arī par vīzu informācijas sistēmas darbību. Tā sāka darboties 2011. gada 11. oktobrī atsevišķās daļa Eiropas Savienības da, eh, pierobežu daļās, un tagad ir paplašinājusi savu darbību. Jāsaka, ka kopš eh, oktobra ir 4 miljoni šo te ar vīzu informācijas sistēmu saistīto operāciju, kas ir notikušas, un dalību valsts tiešām ir ļoti plaši izmantojuši šo visu sistēmu. Visbeidzot, pārskatā mēs runājam arī par vīzu politiku un atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. E, vīzu režīmu liberalizācija Rietumbalkānu valstīs joprojām ietekmē situāciju Bēļģijā, Luksemburgā, Zviedrijā un Vācijā ar patvērumu meklētājiem. Būtu interesanti dzirdēt Eiropas parlamenta deputātu viedokli par šo jautājumu. Nākamnedēļ padomē noteikti arī par to būs paplašinātas debatas. Vēl gribētu teikt, ka bez šī pārskata pieņemšanas Eiropas komisija ir pieņēmusi arī vadlīnijas par Schengenas eh, telpas darbību. Uh, Mēs pagājušo gadu nācām klajā ar paziņojumu par migrāciju un par Schengens pārvaldību, kurā paziņojām, ka vajadzības gadījumā nāksim klajā ar šādām vadlīnijām uh, dalību valstīm, kā dalību valstīm vajadzētu ietekmēt Schengen zonas darbību. Mums ir bijušas uh, tikšanās ar dalību valstīm, ar ekspertiem, kuru rezultātā ir tapušas šīs vadlīnijas. Tajās runa ir par uzturēšanās atļauju izsniegšanu, par ceļošanas dokumentu izsniegšanu, par policijas darbību uz iekšējām robežām, jo tieši šajās jomās mēs uzskatījām, ka ir liederīgi informēt dalību valsts un sniegt vadlīnijas. Tās ir rīcības, kas atrodas dalību valstu kompetencija, taču mēs varam atbalstīt viņus ar informāciju un padomiem vadlīnijās. Mēs gaidām Eiropas parlamenta deputātu viedokli. Nākamnedēļ, kā jau es teicu, padomē notiks debates par šo jautājumu. 7. jūnijā ir paredzēts šīs debats. Prezidentūras pārstāvis jums pastāstīs par to, kas tur notiks. Nākamais pārskats taps novembrī, tātad atkal pēc pusgada. Mēs ceram, ka tā kļūs par tādu tradīciju un iespēju, kad parlaments un padomu varēs regulāri izvērtēt Schengen zonas darbību un ceru, ka Schengen zona darbosies vēl 27 gadus tikpat veiksmīgi kā līdz šim. Sirsnīgs paldies komisijas pārstāvim, pārstāvē. Es skatos uz padomes prezid, eh, uz padomas eh, sēdekļiem. Es gribētu aicināt Ankerstjernas kungu Dānijas prezidentūras vārdā izteikties. Lielas paldies, jūs ļoti pareizi izrunājat manu uzvārdu. Tas ir viens no pareizākajiem eh, izrunas veidiem, kādu jebkad esmu dzirdējis. Ļoti atvainojos par to, ka man ir tik sarežģīts uzvārds. Paldies par uzņemšanu jūs komitejā, paldies par ļoti pilnīgo šīta pārskata prezentāciju. Tas tiešām ir ļoti labs un precīzi ziņojums, kas mūsuprāt ļoti skaidri atspogļo situāciju Schengens zonā. Un arī iezīmē iespējas tālākai sadarbības stiprināšanai Schengens valstu stabu virsū, vidū. Protams, ka uzlabota Schengenas sistēma nodrošinās vēl labāku ārēju robežu kontroli. Tas tieši saistīts arī ar brīvās pārvietošanās tiesībām. Ja nav droši ārējo robežu, tad Eiropas Savienības iekšienē, Schengens zonas iekšienē nevar nodrošināt brīvu pārvietošanos. Padomas secinājumi tika Uh, parakstīta 8. martā, un tajos ir rakstīts, ka šīs pārskats kopā ar rekomendācijām uh, ir jāizskata jūnijā ministru padomē. Tiek uzskatīts, būs nepieciešama speciāla sanāksme 7. un 8. jūnijā par šiem jautājumiem. Iekšlietu padomē. Mēs e, izmantosim gan komisijas pārskatu, gan arī Eiropas parlamenta viedokli par situāciju. Mm, tas noteikti uzlabos e, diskusiju saturu padomē nākamnedēļ. Mēs esam izvēlējušies vairākus jautājumus debatēm. Viens no šiem jautājumiem ir pārskats, ko ierosina Eiropas komisija pār aktuālajām zonām vai reģioniem. Un jautājums ir tāds, vai mēs sniedzam pietiekam daudz atbalstu un vai esam pareizi vērsuši savu uzmanību uz konkrētām problēmu zonām. Varbūt ir radušās jaunas problemātiskas zonas, kurām jāsniedz atbalsts. Tas ir viens no tematiem, kas tiks apspriests nākamnedēļ padomē. Paldies! Paldies! Šķiet, ka visi deputāti, kas atrodas zālē, arī vēlas izteikties. Koelju kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pūrī. Protams, pašā sākumā vēlējos pateikties komisijai par to, ka viņi mūs iepazīstināja ar ziņojumu. Tas ir dokuments par Schengens zonas pārvaldību un komisija teica, ka vēlas regulāri parlamentu un padomu informēt par eh, aktualitātēm un notikumiem Schengens zonā. Protams, daudz solījums komisija jau ir pildījusi. Vēlējos pateikties arī par uh, ziņojumu. Tas ir labi pārdomāts, to ir viegli lasīt, tas ir ļoti precīzs. Un kas ir pats galvenais? Eh, visi galvenie argumenti ir iekļauti šajā ziņojumā, un arī pielikumi ir augstu vērtējami. Priekšsēdētājs Gonze, jums ir jāsaprot. Beidzot, komisija ir sapratusi, ka parlaments ir ļoti svarīgs sarunu partneris runājot par Schengen zonu. Es domāju, tā ir cieņas izrādīšana parlamentam domāju, ka to mums vajadzētu izmantot arī turpmāk, vajadzētu izrādīt cieņu citam pret citu, arī citu institūciju starpā. Šķiet, ka Schengenes likumdošanas pakete joprojām norāda to, ka valstīm ir jāapmainās ar informāciju, bet ir arī cita veida uh, iniciatīvas, bet, protams, uh, parlamentam un padomē ir jāsniedz informācija par notikumu attīstību. Gribēju pasvītrot. ka tie, kam uh, brīvu pilsoņu pārvietošanās un Schengens zona ir svarīgi jautājumi, ir pilnīgi taisnība, jo šīs lietas ir svarīgas visai Eiropas kopienai. Protams, dalību valstīm katrai ir pašai savu kompetence, arī šeit ir jāievēro subsidaritātes princips, dalību valstīm pašām ir jāpārauga savus ārējās robežas. Tāpat ir skaidrs, ka Schengenu īsti nevajadzētu uzskatīt par kompetenci, bet drīzāk par atbildību, par pienākumu par pienākumu, kas ir jāpild visā Eiropas Savienībā kopumā. Domāju, ka pateicoties Lisabonas līgumam, viss top vēl skaidrāk. Ir norādīts, ka tas būs jautājums, kas būs tādā starpvaldību kompetencē, un e, komisijai noteikti ir jāiesaistās e, kopīgajā darbā, un e, prezidentūra savā paziņojumā runāja par eh, juridiskā pamata veido mainīšanu, piemēram, izvērtējot Schengenas uh, sistēmu. Tika teikts, ka parlaments uh, konsultēs, bet īsti vairs neiesaistīsies koplāmuma procedūrā runājot par šiem jautājumiem, bet īstenībā tas mums nav paprātām, es nevaru tam piekrist. Un, uh, Ja tiek pieminēta tikai šī starpvaldība dimensija, tad jūs aizmirstat tik nozīmīgo Eiropas dimensiju. Ziņojums saturs man patiešām šķiet ļoti izdevies, gribēju pateikties arī komisijai par to, ka tā uzņēmās iniciatīvu un eh, ar skumjām vērtēju to, kas pēdējā laikā ir norisinājies padomē. Varbūt, ka komisijas pārstāvēji varētu pavaicāt, vai arī viņi par Schengens Eiropas dimensiju ir tikpat nobažījušies un pesimistiski kā es un citi deputāti. Paldies, un tagad Enšiju kungs lūdzu. <clears throat> Priekšsēdētāji, pirmām kārtām Gribēju pateikties komisijai par pirmo paziņojumu, kas ir veltīts Schengenzonas darbībai, un paldies arī par to, ka komisijas pārstāve šodien ieradās pie mums komitejā, lai par to pastāstītu sīkāk. Es domāju, mums ir iespēja vismaz divreiz gadā runāt par Schengens zonu, un īstenībā Schengens zona ir temats, kas aizvien ir bijis nozīmīgs visā Eiropas Savienībā. Protams, dalību valstīm arī pietiekam rūpīgi ir jāiepazīst ar šo ziņojumu un jāizdara pašām savu secinājumu. Ceru, ka dalību valstis ziņojumu un secinājums izmantos, lai uzlabotu Schengen zonas pārvaldību. Nu, ziņojums īsti ļoti labi kalpo šim mērķim. Varbūt atļaušos tādus personiskus secinājumus. Īstenībā varu teikt tikai vienu – Komisija īsti neko nepateica par uh, nopietnām problēmām, uh, kas saistīts ar Schengens akī tieši attiecībā uz policijas sadarbību, Schengens informācijas sistēmu un par kļūmēm, kas tomēr iezogas dalību valstu piedāvātos ziņojumos. Lai izskaustu šīs problēmas, Mums nevajag par katru cenu vienmēr darboties tieši Eiropas līmenī, bet ir jātīst jauns mehānisms, lai varētu atpazīt šīs problēmas un attiecīgi pret tām cīnīties. Vakardien mēs pieredzējām, ka padome kārtējo reizi mēģināja likt sprungus riteņos, lai pieņemtu jaunu izvērtēšanas sistēmu. Korepēr dalību valstis atkal mēģināja marginalizēt Eiropas parlamenta lomu, ja tiek runāts par jaunā Schengens instrumentu pieņemšanu. Mēs centāmies, nu vismaz Rumānija centās no tā izvairīties, bet nākam nedēļ iekšlietu un tieslietu padomē par to atkal tiks spriest, Un mēs uh, ceram, ka kolēģi varēs vērsties pret dalību valstīm un runāt skaidru valodu, proti, ka padomē ir jāievēro savas saistības attiecībos parlamentu. Tāpat ceru, kā mēs atminēsimies tās tiesības, ko var baudīt mūsu pilsoņi, proti brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas Savienībā un visā Schengens zonā. Eiropas parlaments uzskata, ka šīs tiesības ir jāturpina atbalstīt. Un Eiropas parlamenta balss arī nedrīkst vienkārši palaist gar ausīm. Mums ir jāuzklausa. Un ja padome mēģinās patiešām mainīt juridisko pamatu, kā tā, kā tā ir plānojusi, tad mēs varam vērsties Eiropas Savienības tiesā, un es esmu pārliecināts, ka šajās aktivitātēs mums atbalstīs visas politiskās grupas. Gribēju teikt, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs solis uz priekšu, lai uzlabotu Schengens zonas pārvaldību, un, protams, paldies komisijai par veikumu. Paldies, Romero Lopes kundze. Gracias, prezidenta. Sí, efektivamente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju teikt, ka parlaments tagad piedzīvo visai grūtus laikus, un mēs nevaram pieļaut to, ka Schengenas uh, izvērtēšanas mehānisms uh, būs tāds mehānisms, par ko lēms tikai un vienīgi padome. Bet mēs esam piedzīvojuši, ka padome bieži vien uh, ir atzinusi, ka pašreizējais mehānisms nav pietiekami labs, ka tas nedarbojas pietiekami labi. Tieši tādēļ vajadzētu parūpēties par mehānismu atkārtotu izvērtēšanu. Uh, varbūt šeit īsti noderētu kopienas metode. Tādā veidā uh, ir iespējams gūt arī parlamentu atbalstu un būtu nu dienu jauki, ja visas politiskās grupas par to būtu vienas prātis. Mums ir jāsaprot, uh, kāda ir galvenā problēma, pret ko cīnīties tieši šobrīd ir ārkārtīgi daudz dažādu mehānismu, Schengens informācijas sistēma, vīzi informācijas sistēma. Mums ir uh, milzīgs daudzums, pilnīgi pilns rokas dažādiem instrumentiem, lai pārvaldītu un kontrolētu migrantu plūsmas. Bet neskatoties uz visu to, padomu mūsu ceļā aizvien eh, no jauna ceļa jaunas šķēršļus. Arī eh, veidojot, eh, piemēram, jaunas robežu kontrols punktus. Dānijas prezidentūra atzina to, un viņi teica, ka iespējams tas notika uh, konkrēti notikumu dēļ, jo vajadzēja uz tiem reaģēt, vajadzēja parūpēties par drošību, un eh, tātad tā īsti pat nebija reakcija uz migrācijas pārvaldīšanu Eiropā, bet gan drīzāk reakcijas konkrētiem noteikum, notikumiem. Desmit mazākumu tautību grupas, kas uh, dzīvo 27 dalību valstīs, uh, šie cilvēki galvenokārt pie mums neierodas uh, pa sauszemi vai pa jūras ceļiem. Nē, viņi vienkārši pie mums ierodas ar līdmašīnām un tādēļ to vajadzētu arī labāk kontrolēt. Protams, neaizmirsīsim arī to, kas notiek Lampedūzā, bija daudz strīdu, ķīviņu ar Franciju un Itāliju, kad netika ievērot likumdošanu, bet mums bija pagaidus likumdošana, kas tika attiecīgajā brīdī pieņemts, stājās spēkā direktīva, bet problēmas netika pietiekami labi atrisinātas. Un, Te mēs varam runāt par tādu darbu, kas ir izdarīts pa roku galam. Šķiet, ka padome nav pieņēmusi atbilstīgo stratēģiju, viņi pat īsti šajā brīdī neatbalsta vai pat mm, pietiekam neaizstāv Schengenu. vai viņi to nedara pietiekami labi un nemēģina cīnīties ar tām problēmām, kas joprojām uzpeld mūsu darba kārtībā. Bet es gribēju teikt, ka šīs ir tāds kā krustcels e, un uz spēles ir likts ļoti daudz. Parlamentam ir jāsaka, kāds ir tā viedoklis. Un neaizmirsīsim ka dalībvalstīm ir jārisina pašas problēmas. Nevajadzētu Schengenu, piemēram, kaut kādā brīdī pārtraukt vai ieviest atkāpes, ja to prasa. Uh, konkrēti notikumi. Mēs nevaram, piemēram, ja ir kāds liels sporta čempionāts, pēkšņi aiztaisīt robežas un nākamajā brīdī tās atkal attaisīt, baidoties no milzīgiem migrācijas viļņiem. Mums taču īstenībā ir eksperti, kam vajadzētu pie tā viss strādāt un parūpēties, lai instrumenti tiktu izmantot lietpratīgi. Jā, uh, analītiķi ir pieļāvuši kļūdas, un ja jūs skatāties uz uh, šiem migrācijas viļņiem, tad jums ir jāmēģina tos kaut kā pārvaldīt, un uh, gan padomē, gan komisijai ir jāmēģina runāt skaidru valodu. Paldies! Vebers kundze un pēc tam Ždanoks kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribēju pateikties komisijai par uh, ierašanos parlamentā un Lībe komitejā lai mums paveistītu par sasniegto progresu. Gribēju teikt, ka ziņojums eh, mūsu ausis un acis ir sasniedzis īstajā brīdī, jo šodien par eh, Schengen tiek runāts ārkārtīgi daudz. Schengen aizvien no jauna parādās mūsu darba kārtībā, un tas ir ļoti kutelīgs jautājums. Protams, visi Eiropas Savienības pilsoņi ir cilvēki, kas pārvietojas Schengen zonā, un varbūt pat eh, tās valstis, kas joprojām nav parakstījušas Schengen zonu, arī viņu pilsoņi izmanto šīs privilēģijas. Es augstu vērtēju to, ka, šo, ka komisija mums piedāvāja uh, informāciju un secinājumi visā visumā ir optimistiski, bet tomēr, lasot starp rindiņām, jūs redzat, ka nebūtu viss nav tik rožaini. Jā, īstenībā tas varbūt pat ir labi, ja te ir kāda kļūmīte vai kaut kas netika optimistisks, jo perfekcija bieži vien man šķiet biedējošāk. Un tad, kad starp Franciju un Itāliju atkal tika atjaunots robežu kontrols G20 tikšanās dēļ uh, un Barcelonas lidostā un citās lidostās bija pastiprināta kontrola tieši tādēļ, ka tikās ECB pārstāvji. Un ko tad jūs domājat, kas notiks tādēļ, ka e Eiropas centrālās bankas pārstāvi tiksies, uh, tad tagad atkal Barcelonas lidostā ir jāpastiprina kontrols? Because I remember that bet tas nebija pārāk pārspīlēti. Mēs esam uzdevuši daudz jautājumu, mēs esam arī mm, uzdevuši jautājumus rakstiskā veidā komisijā. Ko tad mēs ar to gribam pateikt saviem pilsoņiem, ka mums no viņiem ir bail, ka mēs visu gribam kontrolēt un katru rūpīgi pārbaudīt? Daudz runā, ka vairāk vajadzētu izmantot kopienas metodi, bet Eiropas parlamenta deputāti, kas ir ievēlēti tiešā veidā, ir jāuzklausa, jo īstenībā tā ir pilsoņu balss, kas uh, skan no mūsu lūpām. Gan Koelju kungs, gan Enču kungs uh, pieminēja izvērtēšanas mehānismu. Un, protams, arī Eiropas parlamentu netrīkst atstāt uz rezervistu soliņa. Kā jau izskanēja, mūsuprāt, juridiskā pamata mainīšana nav pieņemama, un papildus tam uzskatām, ka padome nerīkojās godīgi vakar vakarā koordinatoru sanāksmē, protams, ja drīkst to tagad publiski teikt, mēs uh, uzticējām mūsu priekšsēdētājiem uzrakstīt vēstuli padomēji par to, ko tad īsti nozīmē sadarbības starp Eiropas Savienības institūcijām jo šobrīd padomu pret mums neizrādīja lojalitāti. Man atliek tikai cerēt, ka dalību valstis sapratīs, eh, tām ir kopīgas intereses ar Eiropas parlamentu. Mēs jau arī kopīgi ar dalību valstīm gribam aizstāvēt iedzīvotāju pilsoņu intereses. Tādēļ padomē ar parlamentu vajadzētu vienoties par tik lielu vērtību, kāda ir Schengens zona, un ja par to tagad notiek ķīviņi, tas ir vienkārši muļķīgi, bērnišķīgi un negodīgi. Es ceru, ka beidzot pienāks labāk laiki arī Schengens zonai, un mums visiem paldies, un tagad Ždanoks kundze. Yes, thank you, cheer. Jā, paldies. varu atbalstīt praktiski visu, ko sacīja iepriekšēji runātāji, ir īpaši Karlas. Es esmu arī ēnu referente šim ziņojumam. Tā tad eh, padomē ir, ka jūtami atšķirīga pieeja šim jautājumam. Līdz ar to tikai eh, pāris vārdi saistībā ar manu dalību valsti Latviju. Galvenokārt tādēļ, ka tā ir pieminēta tikai plānošanas daļā, nevis kā kaut kas, kas jau būtu izpētīts. Es eh, to, protams, eh, ļoti atzinīgi vērtēju, ka šādi plāni šeit ir iekļauti. Es domāju, ka jūs varēsiet eh, uzzināt ļoti daudz interesants faktus. Četros no desmit pieminētajiem pasākumiem jūsu kalendārā no māja līdz oktobrim, tad, tad eh, tur četri reizi ir pieminēta Latvija. Līdz ar to jautājums ir tāds. Tad, kad šajā sadaļā par uh, iekšējo robežu kontroli atcelšanu jūs minat, ka daļa pētījumu jau ir veikta, un astoņos gadījumos tās e, šādi pētījumi vēl tikai notiek. Tas attiecās uz policijas pārbaudēm tuvu robežām, kas būtu ekvivalentas robežu pārbaudēm minēta astoņas dalību valsts, tā skaitā Latvija. Jautājums ir tāds, kad būs pieejama konstatējuma no šie pētījuma? Varbūt, ka jūs jau šobrīd varat kaut ko pateikt par šo pētījumu. Paldies! Paldies! Tā kā mums īsti procedūra šeit eh, nav eh, paredzēta, nu varbūt eh, mēs varam dot iespēju komisijai un padomēji atbildēt uz to, ko sacīja deputāta Lūdzu komisija. Jā, paldies! Paldies par komentāriem attiecībā uz šo ziņojumu. Tas ir pirmais šāda veida ziņojums, tā kā pēc mēs ļoti atzinīgi vērtējam izteiktos komentārus. Droši vien, ka um, nākot šie ziņojumi varēs izmantot pieredzi um, no tā, kas uh, deputātiem licies noderīgi šajos uh, ziņojumos un to struktūrā. Un tad mēs zināsim arī, ko darīt, lai uzlabotu situāciju. Kalīju kungs jautāja par uh, Eh, pesimismu attiecībā uz Schengens zonas virzību. Nu, mūsu loma un pienākums ir būt optimistiskiem, bet tāpat laikā realistiskiem par to, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu Eiropas dimensiju tām darbībām, kuras mēs veicam. Eh, es domāju, ka šāda attīstība nepieciešama gan Schengens eh, robežam, gan Schengens izvērtēšanas mehānismam darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Schengena turpina tikpat efektīvi darboties. Tā ka tas nav, kā jau pieminēts, kaut kā daļa no cīņas par varu, bet mēs katrā ziņā nekādā veidā neapšaubam dalību valstu kompetenci, eh, kur tās uzskata, ka pastāv draudi eh, valsts drošībai vai iekšējai sabiedriskai kārtībai atjaunot robežu kontroli, un es domāju, ka Spānijas iestādes noteikti informēs par, par rezultātiem, kas saistīti ar eh, īslaicīgu robežu kontrolas atjaunošanu saistībā ar eh, Eiropas centrālās bankas sanāksmi. Protams, ka dalībvalstīm ir šādas tiesības. Bet mēs esam ierosinājuši veidu, kā papildināt to ar Eiropas dimensiju, uh, Kaut vai tikai tādēļ, ka tas skar iedzīvotājs visās dalību valstīs un arī eh, Schengen zonas darbību tās iekšienē. Tālāk par eh, uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz pārkāpumiem. Mana kolēģe eh, var precīzāk papildināt man šeit Paldies, eh, mani sauc Marija Peršona. Es esmu atbildīgi par šo jautājumu. Varu jūs painformēt, ka no vienas puses šeit ir runa par policijas pārbaudēm, kuras eh, Latvija veids pierobežu teritorijā. Un, un otrs puses eh, likumdošana Latvijā par pienākumu uh, nesāt eh, līdzi personību apliecinošu dokumentus, pārvietoties Latvijas teritorijā. Līdz ar to mēs mēģinām ar Latvijas varas iestādēm atrasināt dažus neatbildēts jautājumus un sagaidām jau tuvākajā nākotnē rezultāts. Paldies! Paldies, saka priekšsarētāji, vai Dānijas prezidentūra vēlas komentēt par eh, juridisko pamatu un citiem jautājumiem. Jā, es domāju, ka man tas būtu jādara. Divas lietas pavisam īsi. Vispirms, ko Elio kungs, Vēbers kundze un katrā ziņā konsultējās ar mūsu komandu, kas strādā no prezidentus puses pie šiem jautājumiem. Mūsu kopējais mēģis bija koncentrēties uz būtību. Un pašreizējais rezultāts, kas mums pieejams padomē, ietver arī visas parlamenta sarkanās līnijas, kas ir novilktas. Un katrā ziņā tā ir labāka izvērtēšanas sistēma nekā tā, kas darbojas šobrīd. Esam nonākuši krustcelēs, mēs padomē nevaram panākt kvalificētu vairākumu juridiskai bāzē pēc 107. pānta. Tas nav iespējams. Mēs darījām visu, ko varējām. Līdz ar to esam veikuši pilnīgi jaunu analīzi no sākuma, un juridiskais dienests ir sagatavojis atzinumu, ka vienīgais turpinājums iespējams izmantot 70. pāntu, kas bija jau iepriekš izmantots, vai arī vienkārši atteikties no šiem priekšlikumiem, bet tā kā parlaments un padome ir viensprāts, ka ir nepieciešams uzlabot Schengens izvērtēšanas sistēmu, mēs neredzam citu iespēju, kā mēģināt uzlabot sistēmu tā vai tā. Tāda ir bijusi izvēle, tā varbūt nav optimālā iespējamā ideja par to, kā sadarboties ar piestādēm, bet katrā ziņā šobrīd mūsu priekšā ir eh, labāks rezultāts nekā pašreizējais. Un eh, es domāju, ka tas mums palīdzēs sadarboties daudz efektīvākā veidā un pat, eh, kā lai to saka, taisnīgākā veidā, aizsargājot arī Schengen zonu. Paldies! Paldies! Koeliju kungs vēlas vēl kaut ko papildināt. Ja, tikai pavisam īsi komentāru. Paldies, eh, ka devāt man iespēju izteikties vēlreiz. Es vēlētos atgādināt 70. pāns līgumā ir paredzēts kā pēdējā iespēja trešā pilāra jautājumiem attiecībā uz Schengens zonas izvērtēšanu. Pārējās ir starpvaldību kompetences jautājumu. To es arī sacīju savos komentāros. Runājot par Schengen, mēs par to nerunājam. Mēs runājam par kaut ko tādu, kam būtu jābūt Eiropas jautājumam, kopienas prioritātei, bet ne vairs starpvaldību jautājumam, kā tas ir pēc Lisabonas līguma. Es vēlos atzinīgi novērtēt Dānijas prezidentūras centienus risināt parlamentu paustās bažas un, un daudzās teksta daļās pēc būtības Dānijas prezidentūra ir pavirzījusies tuvāk mūsu pozīcijai. To es atzīstu. Problēma ir, cik atzīstams ir šāds centiens. Ja mēs piemērojam 70. pāntu, tā tas nav, bet ja mēs pieņemam, ka Dānijas prezidentūrai izdosies panākt vienošanos 100% apmērā ar parlamentu prasībām un pieņemt to padomē, viņu jau nākamajā dienā var to grozīt. Jo parlaments nav iesaistīts ne ar koplēmu procedūru, ne pat konsultatīvā statusā, tā kā jebkādas uzvaras, ieguvumi un garantijas kurus mums padomu varētu sniegt šodien, to jau nākamajā dienā, nākamajā nedēļā, mēnesī vai gadā var izmainīt bez mūsu līdzdalības. Līdz ar to lēmums, kur viņi gatavi pieņemt padomē, mainīt juridisko pamatu, nav tikai solis atpakaļ uz starpvaldību nolēmumu laikiem. Tas ir slikts lēmums kā tāds. Tiek praktiski nogalināta Schengen zonas pārvaldība, iznīcināta, kaut arī mēs to sargājam. Paldies! Es saprotu, ka tiek iesliegti priekšlikumi meklēt eh, juridiskus risinājumus vai eh, parlamentu iesaistīšana ir tiesības parlamentam vai uh, Eh, tāda kā privilēģija, kas ir piešķirtais pieklājības. Labi, paldies, ar to arī slēdzam šodien sanāksmi. Nākamā sanāksme 11. jūnijā Strasbūrā, eh, pirmdienas vakarā, pulksten septiņos. Paldies!